12. decembrī pārtraukto parlamenta sesiju pasludina par atsāktu un pieņemtie dokumenti, kā arī sanāksmes protokols jau ir pieejams. Vai jums ir kādi iebildumi pret sanāksmes protokolu?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 man lūdza paziņot, ka pagājušo uh, mēnešu, pagājušo nedēļu laikā ļoti smagas dabas katastrofas ir skārušas daudz pilsoņu dzīves, jāsaka, ka ļoti daudzās, daudzas vietas ir uh, cietušas no plūdiem, ir bijušas lielas vētras, kas ir radījušas milzu kaitējumu, un uh, februāra sanāksmē mēs par šo jautājumu diskusē, diskutēsim daudz pamatīgāk. Mm, gribētu Eiropas parlamenta vārdā paust solidaritāti visiem cietošajiem un ceru, ka Eiropas Savienības uh, institūcijas un dalību valstis varēs reaģēt pēc iespējas ātrāk un sniegt palīdzību nebirokrātiskā ceļā. 20. 2. janvārī ANO paspārnē Uh, notiks otrā konference par Sīrijas nākotni. Uh, protams, ka daudzi šiem notikumiem seko ar lielu uzmanību un uh, pateicoties konferencē gan opozīcijas, gan režīma pārstājiem vajadzētu tikties, lai beidzot pieliktu punktu pilsoņu karam un izveidotu pārgaidu valdību. Protams, sarežģītā situācija Sīrijā kavē konferences organizēšanas darbus un Jāsaka, konference būs ļoti svarīga. Eiropas Savienība ir uh, lūgusi, lai neviens nepārceļ konferences datumu, lai visas iesaistītās puses tajā piedalās. Uh, un parlaments uh, ir uh, vienbalsīgi nobalsojis par konferences organizēšanu. Mēs, protams, joprojām turpinām sekot uh, Sīrijā notiekošajam un uh, vēlamies arī paust savu atbalstu konfliktā cietušajiem. Dāmas un kungi, esmu uzzinājis, ka kolēģis Broks ka viņš cieta no Rumānijas ministru prezidenta izteikumiem, un Broka kungs runāja par imigrāciju, un Rumānijas ministru prezidents uh, to salīdzināja ar nacistu politiku. Vismaz tā tika um, tas atspoguļots masu medijos. Es uh, sazināšos ar kontas kungu, lai noskaidrotu lietas patiesos apstākļus. Uh, Un es uzskatu, ka Broka kunga izteikums bija nevainīgs, nedrīkst to salīdzināt ar nacistu politiku, un es domāju, ka Broka kunga integritāte nekādā gadījumā nav apšaubām. Tagad sekos uh, paziņojumi. Ir sagatavots 2015. gada sanāksmu kalendārs. Un 12. decembrī eh, priekšsēdētā konferences pieņēma kalendāra priekšlikumu. Jūs līdz 14. janvārim eh, varat iesniegt grozījumus par šo kalendāru un balsosim uh, trešdien. Kalendāru var atrast Seans Andirek tīmekļa vietnē. Dānijas iestādes man ir paziņojušas, ka Klaus Lārzens Jensens um, parlamentā ar 13. decembri aizvietos Dānu Jorgensen, kas ir kļūst par ministru Dānijā. Polijas iestādes man ir paziņojušas, ka ar 17. decembri Zbigņevs Zaļēskijs aizstās Lēnas Kuļārskas Babīnskas kundze un tādēļ Edvards Bošs sāks strādāt Rafāla Draškovska vietā. Saskaņā ar 7. pānta pirmo punktu un saskaņā ar reglamenta 4. pantu parlaments to ir ņēmis vērā. Es sirsnīgi sveicu mūsu vidū jaunos kolēģus un gribēju atgādināt, ka saskaņā ar 3 panta otro punktu mūsu reglamentā e, šie kolēģi varēs piedalīties visās parlamentu sēdēs, ja kāds pret to nebūs bildes. Un viņiem arī ir rakstiski jāapstiprina, ka viņi neieņem nekādu citu amatu un e, tā cita amata ieņemšana nav savienojama ar darbu Eiropas parlamentā. Gerfrīs Blūms ir pametis EFD eh, grupu un ar 9. Eh, janvāri ir pievienojies pie grupām nepiedarošajiem deputātiem. GUE SD grupa ir iesniegušas uh, deputātu sarakstu, to deputātu sarakstu, kas turpmāk uh, strādās komitejās un delegācijās. Šis saraksts ir jūsu rīcībā, un ja līdz sanāksmes beigām netiks iesniegt nekādu grozījumu un iebildumu, tad uh, šis saraksts stāsies spēkā. Saskaņā ar 216. panta 4. punktu reglamentā Eh, grozījumi ir pieņemti un eh, tie stāsies spēkā, ja, eh, līdz, ja neiebildīs vismaz 40 deputāti 24 stundu laikā un tas viss ir atzīmēts arī šīs sanāksmes protokolā.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 Tagad daži vārdi par uh, šonedēļ paredzētajiem darbiem. Kolēģi nav iesnieguši grozījums šīs nedēļas darba kārtībai. Huntis kungs, vai jūs vēlaties par uh, darba kārtību? Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω κάτι στην ημερήσια διάταξη, αλλά επειδή είμαστε στο κομμάτι εκεί των ανακοινώσεων... Priekšsēdētājs negribētu runāt par uh, darba kārtību. Gribēju pateikt sekojošo. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Sākumā mums ir jāapstāsta.